padomas saņēmu pirmā lasījuma vienošanos eh, un pamatojumu, un atbilstošais komisijas eh, nostāja arī ir saņemta. Šīs viss tiks publicēts eh, šodienas protokolā, un trīs mēnešu termiņš, kurā parlamentam ir jāizsakās, sāksies rīt, 7. februārī 2014. gadā. Un tagad ķersimies pie nākamā darba kārtības punkta, un tās būs debats par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem. Un sāksim ar stāvokli taizemē. Vispirms došu vārdu rezolūcijas uh, sagatavotājiem un sāks te Kaizers kundze. Pusotra minūte, lūdzu. Merci, Paldies, priekšsēdētāji. Taizē